Godātie kolēģi, godātie kolēģi, pasludinu sēdi par atklātu. Es vēlos jums atgādināt. Gribu sveikt arī komisijas pārstāvjus, budžeta ģenerāldirektoru, Un tā kā mums ir ļoti piesātināta darba kārtība šo pēcpusdienu, tad sāksim ar balsošanu gan par budžeta jautājumiem, gan arī par citiem jautājumiem. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Ja tie, kas vēlas runāt, nepiedaloties debatēs, uh, dara to ārpus zāles. Un Tagad es gribu teikt, ka šodien Jūtai Haugai ir dzimšanas diena, un mēs viņu sirsnīgi sveicam jubilejā. Jūta pagājuši piekdienu nosvinēja savu 40. dzimšanas dienu. Un mēs uh, pievienojamies visiem viņas mīļajiem, uh, atzīmējot šo dzimšanas dienu. Tagad uh, uh pirmais, darba kārtības, uh, pirmais punkts darba kārtības pieņemšana man tieši pirms mūsu sanāksmes Vertmans, Vortmans kundze, Virtmans kundze lūdza, tātad Virtmans kundze, jūs lūdzāt, lai atliekam balsojumu par jūsu ziņojumu, lai jūs varētu vēl konsultēt, konsultēties ar grupām par to, vai uh, visi grozījumi paliek spēkā vai ne. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Runājot par uh, enerģētikas nodokļu direktīvu, pirmajā grozījumā es uh, to pēc tam atsaucu, ņemot vērā parlamentu pozīciju, bet tagad ir, uh, nu, mainījušies lietas apstākļi. Tagad mēs ar sociāldemokrātiem un ETP eh, e grupu meklējam kompromisus. Tādēļ vajadzētu balsojumu atlikt uz vēlāku laiku, lai visu grupu deputāti vēlreiz varētu apsēsties pie sarunu galda un beidzot nonākt pie pēdējā kompromisa un noslīpēt arī formulējumu. Paldies! Donc, du point de vue... Ļoti labi, paldies, kundze. Uh, raugoties uz mūsu termiņiem, tas pilnīgi ir iespējams, lai uh, veicinātu uh, politiskā kompromisa panākšanu. Līdz ar to šis punkts pārcelts uz nākamo sanāksmi. Otrais darba kārtības punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 22. septembrī. Ja nav iebildumi, tad uzskatām, ka tas ir apstiprināts. Tālāk eh, priekšsēdētāji paziņojumi. Skatieties Kobu ņūz eh, biļetenā. Un tagad pārējiem uzreiz pie asto darba kārtības punkta. Lūdzu, sameklējiet visi savas balsošanas kartītes un arī uzreiz sameklējiet uh, rezolūcijas projektu, ko ir sagatavojuši Frančeska Balzāni un Jose Manuels Fernandes. Voilà. Tout le monde là? Vous avez votre table de vote? Tā, vai visiem ir balsošanas saraksti, visiem ir balsošanas kartītes? Jā, Eiropas Tautas partijas grupas koordinātoram nav balsošanas kartītes, tad viņš rakstiski balsos vai, vai kā, nu redziet, kas notiek, ja visu laiku dzīvo pie interneta, tad vairs uh, neseko realitātei. Pirmais grozījums, kas par? Paldies, kas pret? Atturas noraidīts. Otrais grozījums, Lavija, referents par kas par? pret, atturas pieņemts. Vai referenti ir mūsu vidu? Referenti ir mūsu vidu. Frančeska sēž pārāk tālu, es viņu neredzēju. Trešais grozījums, Miguels Portas, tas atkrīt. Tad, tad atkrīt tikai šā grozījuma otrā daļa. Es atvainojos, jā. Tā tad mēs vispirms balsējam par trešo grozījumu, bals, kas pār pret, atturas, noraidīts. Līdz ar to nekas neatkrīt. Ceturtais grozījums, Alvaro un citi, kas par pret, atturas, pieņemts. Piektais portešs, kas par pret, atturas, noraidīts. Sestais vērtmāne referente pret, kas par pret atturas noraidīts. Septītais Lavija referente par, kas par pret atturas pieņemts. Astotais portašs referenti pa, pret, kas ir par, pret, atturas norēdīts. Devītais ferms, ka, referenti par, kas ir par, kas pret, atturas pieņemts. Desmitais Vilmatkungs referenti pret kundze. Glēnēs Vilmotas kundze, es atvainojos. Vai viņa ir vēl siete vai, vai angliete? Tātad referenti ir pret, kas ir par? Pret? Paldies, atturs noraidīts. 11. Morganti referents pret, kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. 12. Lavija referenti par, kas par? Pret, atturs pieņēmts. 13. kas par? Pret, atturs noraidīts. 14. kas par? Pret, atturs noraidīts. 15. Alvāro un liberāļu grupu iesnieguši kas par pret atturas pieņemts 16. portašu grozījums, referenti pret, kas par pret atturas norādīts. 17. Jārāns Ferms referenti par, kas par pret atturas. Vairums ir, vairākums ir par. Līdz ar to 19. grozījuma pirmā daļa atkrīt. Bet tagad jābalso par 18. grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par 19. grozījuma otro daļu, kas par pret atturas pieņemta. 20. kas par pret atturas noraidīts. 21. ferms referentu par, kas ir par pret atturas pieņēmts. 22. portašs uh, savietojams. Referenti pret, kas ir par? Pret atturas noraidīts. 23. Helga Tripele uh, ir to iesniegusi, un tas ir sadalīts trīs daļā šis grozījums, kas uh, pirmā daļa ir tikai dziļi, vārds dziļi. Referentei tas nepatīk. Uh, Kas ir par pret? Līdz ar to šis vārds ir svītrots, mēs neiedziļināsimies. Tagad otrā daļa nožēlo līdz pat enerģetikas pētījiem. Kas par pret? Nu, tad pārbaudīsim elektroniski tomēr. Man ir tiesības vai man ir tiesības balsot pašam? Tā tad pieskaitīsim vēl vienu balsi, kur, kur vajag. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 14 pār, 25 vai 26 ir pret, noraidīts. Un tagad trešā daļa. Bet vai tad vispār tā vairs ir jēga? Trešai daļai, jā? Ja? ja mums vairs nav ne pirmās, ne otrās daļas. Tad jau nevar teikt tāpēc, jo pirms tā nekā nav. D'accord. La troisième part. Labi. Varam balsot par trešo daļu, atmetot vārdu tāpēc jo esam eh, jau nobalsojuši pret šo iemeslu. Tad referenti ir pret šo daļu. Kas ir par? Helga. Par. Kas ir pret? Vairākums atturas, līdz ar to arī trešā daļa noraidīta. Līdz ar to no 23. grozījuma nekas nav palicis pāri. Trīs raķetes ir iznīcinājušas trīs eh, šīs daļas. 24. grozījums. Referenti pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 25. grozījums ir mutisks uh, referents grozījums. Kas ir par? Paldies, kas pret? Uh, atturas, paldies. Vairākums atbalsta šo grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. 26. grozījums ir atsaukts, 27. grozījums referente pret, kas ir pār pret, atturas noraidīts, 28. lavija referente pār, kas ir pār pret, atturas pieņemts, 29. migausportašs referente pret, kas ir pār pret pret atturas noraidīts. 30. vērtmani referenta pret, kas ir par pret atturas noraidīts. Tagad ir, ir kompromisa grozījums A, bet tas ir sadalīts daļās pēc tautas partijas grupas. Pirmā daļa mm, lem par jauniešu bezdarba samazināšanu. Kas ir par pret atturas pieņemta. Otrā daļa tomēr aicina komisiju un līdz pat šīm programmām, kas ir par pret pārbaudīsim elektroniski, balsojam. Salvadors tagad arī drīkst balsot, un ja kāds no tādas partijas grupas ir par daudz, tad esmu es tas liekais. Beidzam balsot. Beidzam balsot elektroniski. 14 pār 26 pret noraidīta otrā daļa. Tagad trešā daļa arī ierosina un līdz pat Erasmus Mundus programmu referentu par, kas ir par pret atturas pieņemta. Tātad kompromisā A ir noraidīta otrā daļa, bet pārējā šis kompromiss ir atbalstīts. Vai tas nozīmē, ka mēs varam uzskatīt, ka sekojošie grozījumi ir ietverti. 31. ir ietverts šai kompromisā, 32. arī, 33. arī un 34. arī ir iekļauts. Ļoti labi. Tagad 35. grozījums liberāļu grupa referenti pret. Kas ir par? Liberāļi konservatīvai par. Kas ir pret? pārējie atturās noraidīts. 36. tie paši autori, kas par? Tāpat tas pats vairākums, kas pret, tāpat <laughs> tas pats vairākums atturās noraidīts. Tas nozīmē, ka mums jābalso tagad par 37. grozījumu. Un pretēji tam, kas ir ierakstīts jūsu sarakstā, referente neierosina papildinājumu. Līdz ar to 37. tāds, kāds tas bija, kas ir par. Paldies pret. Balsojam elektroniski. Sākam balsot par 37. grozījumu, kur nav nekādu papildinājumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 par 17 pret pieņēmts. 37. grozījums pieņemts, līdz ar to 38. grozījums atkrīt. Tas bija savietojums ar 36. grozījumu, bet ne ar 37. Bet tas nozīmē, ka mums jābalso par 39. grozījumu. Referenti ir pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts. 40. tas pats autors, kas par, pret, atturas noraidīts. 14. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 15. kas pār. Jā. Es atvainojos, jā, es esmu, es jau lieku jums otrais balsot par tiem pašiem grozījumiem. Ļoti atvainojos, jā, tiešām priekšsēdētājs nedaudz aizrāvies. Tagad atgriežamies pie 4. Tur tās lapus 41. grozījuma Jorans Ferms referenti par, kas ir par pret, atturas, pieņemts. 42. ir iekļauts, 43. liberāļu grupu referenti par, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums arī jau ir iekļauts 45. Uh, grozījums divās daļās. Pirmā daļa aicina un līdz šie izaicinājumiem referenti par kas par? Pret. Paldies, atturas. Izskatās, ka vairākums to atbalsta. Pārbaudīsim balsojot elektroniski, man vairs nesot tiesību pašām balsot. Līdz ar to pats nebalsoju, bet lūdzu visi balsojiet ātri un labi. Labi, beidzam balsot. 14 pār 26 pret, pirmā daļa ir noraidīta. Vai tad ir jēga balsot tagad par otro daļu? Zerest pārējais līdz ar to atkrīt, ja pirmā daļa noraidīta. Atkal divas raķetes ir satriekušas šo grozījumu. 46. grozījums referenti ir par, kas ir par? pret atturas pieņemts. 47. Helga Trīpela referenti par, kas ir par? Pret. Balsojam elektroniski par, balsojam par 47. grozījumu. Sākam balsot, es pats nebalsoju. Lūdzu, balsojiet, lūdzu, ātri un labi. Efektīvi. Beidzam balsot. 19 pār 21 pret noraidīts. 48. grozījums Jarons Ferms, referenti ir pār, kas pār? Pret, atturas, pieņemts, un 49. arī ir apstiprināts, jo tie bija identiski. Tagad mums ir Frančes, kas piedāvātais B kompromiss, kas ir par to? Paldies, kas pret, atturas, pieņemts. Paldies, kompromiss pieņemts. Nākošie divi grozījumi atkrīt. Nonākam pie 52. grozījuma, ko iesniegus Juta Hauga, un šeit ir atkal balsojums pa daļām. Pirmā daļa nodroš, parāds vidus likumdošanu, kas ir par, pret, atturas, pieņems, otrā daļa un prasa konsekventi, kas ir par, pret pret. Vairākums ir pret, līdz ar to otrā daļa ir noraidīta. 53. grozījums, es saprotu, ka ir B prim kompromiss. Vai jums visiem šis uh, jaunais kompromisa grozījums ir iesniegts? Tātad kompromiss B bis. Frančeska lūdzu. Es nedomāju, ka esam nobalsojuši par 53. grozījumu. Jums ir pilnīga taisnība, jo ja es pareizi sapratu, bet uh, palabojiet, ja, ja es kļūdos. Es domāju, ka vajadzētu vispirms uh, referenta kompromisu uh, balsot, un tad būs iekļauti 54 un 57 grozījums, un 53 un 55 atkritīs. Tātad es vispirms balsosim par referentes kompromisa grozījumu bēbis. Kas par? Paldies. Pret. Atturās pieņemts. Līdz ar to visi citi grozījumi 53, 54, 55 un 57. ir ietvērti, bet ne 56. Jā, jā, atsauciet, atsaucoties uz Čovano teikto. Es uzskatu, ka 55. grozījums nav iekļauts kompromisā un par to ir jābalsto. Tātad 55. Holmējers kundzes grozījums saka priekšsēdētājs. Tātad 55. nevis 57. Ļoti labi. Referente arī piekrīt, un viņa ir pret šo grozījumu, bet mēs par to balsosim tagad. Kas ir par? Kas pret? Tomēr jābalso elektroniski, jo ir uh, ļoti neliels balss pārsvars. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 21 pār un 20 pret. Šis 55. grozījums ir pieņemts un tas tie, ir savietojams ar kompromisu grozījumu. Tagad balsojam par 58. Helgas Tripels grozījumu. Referenti ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 57. grozījums jau ir iekļauts. 58. grozījums. 57. ir ietverts jau 58. par to ir jābalso, bet tagad referentei tas vairs nepatīk, un viņa ir pret to. Kas ir pār 58. grozījumu? Kas pret? Pārbaudīsim, balsojot elektroniski, balsojam par 58. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Šoreiz ir 20 par un 21 pret. Līdz ar to 58. grozījums ir noraidīts. 59. grozījums referenti ir pret, kas ir par? Pret Atturs noraidīts. 60. grozījums Alvaro kungs. Referenti par kas par pret. Atturas no, pieņemts. 65. Mēs Šimanska kungs referenti ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. 62. grozījums referenti pret, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. 63. grozījums referenti pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 64. grozījums referenti ir par, pret, atturas, pieņēmts. 65. grozījums referenti par, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. Tagad nonākam pie C kompromisa, ko sagatavojas Frančeska. Kas par to? Pret, atturas pieņemts. Līdz ar to divi nākošie grozījumi atkrīt. Tagad 68. grozījums. Lavija referenti ir pret. Kas ir par? Pret, atturas, noraidīts tautas partija non, nonāk izolācijā šai, šai grozījumā. Tagad 69. grozījums tas pats autors un ir mutiskais B grozījums. Atgādina, ka ir pieaugušā nepieciešamība sadarboties ar Āziju, Latviju, Ameriku, pieprasa lielāku budžetu, kas ir pār pret atturas pieņēmts. 70. grozījums liberāļu grupu iesniegus referentu par, kas par, kas pret atturas pieņēmts. Tagad pāršķiru lapu. 71. grozījums portašs referentu pret, kas ir pār pret, atturas noraidīts. 72. grozījums Juta Hauga to iesniegus ar mutisko grozījumu C. Referenti ir par, kas ir par, pret, atturas pieņēmts. 73. Vandālēna grozījums referenti ir pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts. 74. portašu grozījums referenta pret, kas ir par pret, atturas noraidīts. 75. grozījums jūta haugi iesniegusi un mutiskais grozījums D, kas papildina 75. grozījumu. Kas ir par? Pret. Paldies. Tomēr jāpārbauda elektroniski šīs uh, rezultāts. Izskatās, ka mašīna nedaudz pārkārstus, balsošanas iekārt nedaudz pārkārstus, vai tā tomēr darbojas ļoti labi. Tad sākam balsot, es joprojām pats nevaru balsot par daudz tautas partijas grupas deputātu. Nu, redziet, beidzam balsot. 19 pār 22 pret, mutiskais grozījums ir noraidīts. Līdz ar to apsveicam Frančesku. Mēs esam nobalsuši par rezolūciju, par to daļu, kas atbilda viņas ziņojumam. Tagad turpinām balsojumu un balsosim par citām sadaļām Sekretariāts tagad uh, meklē kompromisa tekstus. Jā, un šeit ir arī daži balsojumi pa daļām. Tad sākam. 76. grozis. Migels Portašs referents ir pret. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. 77. grozījums šeit esam saņēmuši kopīgu referenta un portašu kunga grozījumu svītrot 58 punktu, kas ir par pret, atturas, pieņemts. 79. grozījums referents to iesniedz, kas par pret, atturas, paldies sociālistu grupa ir izolēta un šis grozījums ir pieņemts. Tagad 80. grozījums, to iesniedz Salvāro kungs un tas ir papildinājums, bet atkrīt jau šis grozījums. Līdz ar to šis papildinājums uh, pazūd. Tālāk 81. grozījums referents ir pret to, kas ir par. Pret atturas noraidīts. 82. referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 83. grozījums ir savietojams, bet referents ir pret to, kas par pret atturas norēdīts. 84. grozījums Porteškungs iesniedz referents ir pret to, kas ir par pret atturas noraidīts. 85. tas pats autors referents pret, kas ir par pret atturas noraidīts. 86. grozījums. Tas ir mutisks, tehnisks grozījums. Referents to iesniedz. Kas ir par pret? Jā. Nu, tad balstojam elektroniski, jo šeit, uh, laikam, uh, Nav vienprātības par šo tehnisko mutisko grozījumu. Tad balsojam elektroniski. Viens no tautas partijas deputātiem ir par daudz balsojumā, jā, jā. Labi, tagad ir viss kārtībā. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 37 par un 3 pret. Ļoti labi. Es patiesībā neko nesapratu no šīs filmas, bet nu viss ir kārtībā. Tā, tas bija tas 86. tehniskais grozījums, kas beigās tika pieņemts. Tagad atkal portugāļu grozījums, ko iesniedz uh, referents, kas pār pret. Ko dara tagad sociālistu grupa? 89. grozījums, tas atkal ir portugāļu grozījums. No. No, no. On a voté... Mēs nobalsojām par 88. grozi. Ā, nē, nē, es ļoti atvainojos. Jā, ir pārāk daudz tehnisku grozījumu. Tas atkal bija viens tehniskais grozījums. Tātad mums tagad jābalso par 88. grozījumu. 88. grozījums. To referents viens pats ir iesniedzis. Kas ir par? Pret? Atturas pieņēmts. Nu, tagad nonākam pie 89. un 90. grozījuma. Tas ir portugāļu grozījums. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 91. referenta grozījums. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski balsojot. Jā, balsojam. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši 24 pār 17 pret nu, pieņēmums. 92. sportašu grozījums referents ir par to, kas pret atturas pieņēmums. 93. grozījums referents vēlas pievienot mutisku grozījumu. Vai, un tas jau ir izplatīts, izdalīts, un jūs atbalstat šo grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. Kas par to? Pret, atturas, pieņemts. Ast 94. grozījums atkal ir mutisks, tehnisks grozījums, ka iesniedz referents. Kas ir par to? Pret, atturas pieņemts. 95. grozījums atkrīt, 96. 97. grozījums, kas ir par šiem abiem, kas pret atturas pieņemti, un tikai sociālistu grupa bija pret to. Līdz ar to 98. grozījums atkrīt un 99. un 100. grozījums, uh, kas par šiem grozījumiem, kas pret atturs tie ir pieņemti. 101. grozījums portašu to iesniedz referents pret to. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. Tagad jābalso par 102. referentu grozījumu. Kas par to? Kas pret? atturas pieņemts. 103. grozījums ir atsaukts, 104. grozījums ir ar, papildināts ar referentu mutisko grozījumu, kas jums ir izdalīts. Un man arī saka, ka sociālisti ir lūguši balsojumu pa daļām. 104. grozījumā. Pirmā daļa apsveic un līdz pat savstarpējai uzticībai. Vai tā tas ir, Jonan? 104. grozījums pirmā daļa referensu atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas. Pirmā daļa ir pieņemta. Tagad otrā daļa sākas no uzskata un līdz pat vārdiem līdz tam laikam. Arī to atbalsta referents, kas ir par. Kas ir par otro daļu? Kas pret? Kas atturas? Nav īsti skaidrs šeit sociālisti un nu, tautas partijas grupa nav vienasprāts, tāpēc balsojam elektroniski. Balsojam, balsojam, balsojam, vēl mums pietrūkst balsotāju. Balsojiet, balsojiet, vēl balsojiet. Izdzeriet kafiju un balsojiet. Beidzam balsot. Beidzam balsot 21 pār 15 pret, tātad arī otrā daļa ir pieņemta. Tagad 105. grozījums, to iesniedz referents, kas par šo grozījumu. Kas pret? Apturas pieņemts ar nelielu vairākumu. 106. grozījums kam pievienots mutiskais grozījums, un ir arī balsojums pa daļām. Šis grozījums nav iekļauts iepriekšējā grozījumā. Ak, nē, nav. Es neredzu, kur šeit būtu balsojums pa daļām. Tas nav atzīmēts. Nav, nav balsojumu pa daļām. Tātad mums jābalso par 108 grozījumu, kas ir savietojams ar iepriekšējo grozījumu. Referents ir pret to. Ak, tagad referents ir par. Ā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Mutiskais grozījums aicina biroju neindeksēt da, deputātu uh, finansējumu, ņemot vērā inflāciju. Ar šo grozījumu, kas ir par? Paldies, kas pret? Paldies, atturas. Vairākums to atbalsta. 106. atbalsta vairākums. Tagad pārējām pie 107. grozījuma. Tas jau ir iekļauts iepriekšējos grozījumos. Labi. Tad 108. grozījums, tas gan nav iekļauts vēl bijis. Referents ir pret to, kas ir par. Simtu astotajā e, grozījumā ir balsojums pa daļām paredzēts. Jā, es atvainojos. Bon, alors, le 108. Partie, de... Kas ir par pirmo daļu? Aicina un līdz pat vēlēšanām. Tā tad balsojam par pirmo daļu. Nezinām, vai tā jau ir iekļaut vai nē. Ko referents par to saka? Referents ir pret, kas ir par? Dīvaini. Kas pret? Ļoti dīvaini dīvaini politiskie vairākumi, nu tad balsosim elektroniski un pārbaudīsim, kā tas īsti ir. 108. grozījuma pirmā daļa. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši ļoti labi. Rezultātu lūdzu. 18 pār, 21 pret, līdz ar to pirmā daļa ir noraidīta. Vai tad ir jēga vairs balsot par otro daļu, nodrošināt un Uh, darbības finansējums. Referents ir pret to, kas ir par. Pret atturas arī noraidīt otrā daļa. No šī grozījuma līdz ar to nekas nav pārpalicis. 109. grozījums Vilmots kundze referents pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts. 110. referenta grozījums, mutisks grozījums. Lūdzu. À, šis grozījums jau ir iekļauts, līdz ar to 110. pazūd vispār. 111. grozījums, tātad 107. grozījums ir pieņemts un arī 111. atkrīt. Tagad 112. un 113. grozījums šeit ir vienošanās ar sociālistiem, kas ir pār, pret, atturas pieņemts. 114. grozījums ir atsaukts. 115. grozījums Jorāns Ferms referents ir pret to. Ā, tas jau ir iekļauts. 116. grozījums, tas gan nav iekļauts. Ar mutisku referenta grozījumu. Šeit ir ierosināts svītrams, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 117. referenta grozījums, kas par, pret pret atturas pieņemts. 118. grozījums referents ir pret, kas par pret atturas noraidīts. 119. Jorans Ferms un referents pievienojas mutisku grozījumu referents par, kas par pret atturas pieņemts. 120. liberāļu grozījums, tas ir savietojams un ir mutisks referenta grozījums. Kas par? 120. grozījums. Simtu divdesmitais grozījums atkrīt, tāpēc, ka pieņemts simtu deviņpadsmitais. 121. grozījums arī atkrīt. Jā, Holmaiers kundze tik skaistā bavāriešu tautas tērpā, un, un tagad šis grozījums atkrīt. 122. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 123. grozījums, kas par pret pret. Aha, balsojam elektroniski. 123. grozījums, balsojam elektroniski, balsojam, balsojam, balsojam, beidzam balsot. Rezultāts 22 pār 17 pret, līdz ar to grozījums pieņemts un 121. piektais grozījums atkrīt, jābalso par 128 fermu grozījumu, referents ir par to, kas ir par pret atturas pieņēmts. 127. tas pats autors par pret atturas pieņēmts. 128. tas pats autors, kas par pret atturas pieņemts. 129. Vai varam balsot blokā par 129, 130, 131 grozījumu? Kas par? Pret. Atturas. Visi trīs grozījumi pieņemti. 132. grozījums Tripels kundz referents par, kas par, pret, atturas pieņemts. 133. grozījums ir atsaukts. 134. grozījums ar mutisku grozījumu. Kas par to? Pret, atturas pieņemts. Līdz ar to divi nākošie grozījumi atkrīt, un mēs nonākam pie 137. grozījuma un jābalso divās daļās. Pirmā daļa, eh, kas eh, patīk referentām, kas par to pret atturas pieņemta. Otrā daļa, mm, referents ir pret to, kas ir par pret atturas pieņemta tomēr jāpārbauda balsojot elektroniski. Balsojam par 137. grozījumu otro daļu. Balsojam. Beidzam balsot. Nu, kas tad iznāk? 16 pār 25 pret otrā daļa noraidīta. 138. grozījums. Kas pār? pret. Balsojam elektroniski. Ļoti žēl, bet mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 16 pret pieņemts. 139. grozījums, kas ir savietojums ar 138. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 140. referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 141. grozījums balsojums divās daļās. Pirmā daļa uh, atzīmē līdz pat komisija referents par, kas par pret atturas pieņēms. Otrā daļa referents ir pret to, kas ir par Balsojam elektroniski par otro daļu 141. grozījumam. Balsojiet, balsojiet. Beidzam balsot. 16 pār 24 pret, līdz ar to otrā daļa ir noraidīta. 142. grozījums, ko ierosina referents, kas par pret atturas pieņemts. 143. grozījums atkrīt. Tagad ir jābalso pirms gala balsojuma. Es, es vēlējos uh, norādīt, ka AFCO, AFET, EKON, EMPLU, INCO, INTO, ITRE, LIBE, PEŠ, uh, petīt trans um, atzinumi ir ieņemti vērā pēc uh, iespējas plaši. U, gan pašā ziņojuma projektā, gan kompromisu grozījumos, gan balstojumā, it īpaši konsultācijās, ko referenti noturēja ar šo komiteju specializētajiem referentiem. Uh, un uh, šie atzinumi tiks pievienoti mūsu rezolūcijai. Noslēguma balsojums tagad par rezolūciju kopumā. Balsojam elektroniski par to. Es labprāt balsotu, bet es laikam nedrīkstu balsot šobrīd. Ā, nē, es varu balsot, jo mums nav lieku balsotāju šobrīd. Ļoti labi, esmu nobalsojis. Līdz ar to varam beigt balsojumu. Lūdzu rezultātus 34 pār 7 pret, neviens nav atturējies. Apsveicam mūsu referentus. Alors, je vous propose maintenant. Līdz ar to es tagad jums ierosinu pāriet pie devītā darba kārtības punkta, un to mēs ātri vien pa, pagūsim izskatīt. Tas ir bēgas ziņojums par elastības instrumenta izmantošanu kaimiņu attiecību politikas un pētniecības pamatprogrammas atbalstam. Ir tikai tāds viens kopīgs balsojums paredzēts. Godātie kolēģi, lūdzu, lūdzu nomierinieties. Tas ir ziņojums, kas mums nepieciešams kā papildinājums mūsu uh, budžeta balsojumiem, jo ar to mēs uzsākam elastības instrumenta izmantošanas procedūru, lai varētu nodrošināt papildu finansējumu divās kategorijās, 1A un 4. Tas nozīmē, ka tiek pārskatīts uh, Tā daudz gadu finanšu schēma, nē, es atvainojos, tas nozīmē, ka mēs uh, izmantojam starp iestāžu nolīguma to punktu, kur ir paredzēta elastības instrumentu izmantošana. Raimers Bēga, mūsu referents, uh, nav gan šobrīd zālē, bet viņš ir vienojies ar Frančesku, un Frančeska mūs tūlīt informēs, un tad tūlīt balsosim pēc tam ho avuto dopo la riunione dei coordinatori un breve colloquio con il collega. Koordinatoru sanāksmē mums bija īsa apspriede ar, ar Raimeru Bēgi, arī par viņa ziņojumu nosaukumu. Un arī par otro punktu apspriedāmies. Ar referentu vienojāmies, ka atsauce uz izpētes pamatprogrammu šeit ir jāiekļauj un ir jāņem vērā 2020. gada stratēģija. Atsaucē ir jābūt gan nosaukumā, gan arī uh, otrajā punktā. Un, protams, mums ir jādomā par uh, elastības instrumentu plašāku izmantošanu. 2020. gada programma mums ir ļoti svarīga, un tādēļ šeit ir jābūt arī plašākai pielietojuma jomai šiem instrumentam. Ļoti liels paldies, kas atbalsta šo ziņojumu ar attiecīgo mutisko grozījumu. Balsojiet pār. Kas pret? Atturas. Pieci pret. Pieņemts. Es vēlos jums atgādināt, ka mūsu stratēģija, mūsu rīcības plāns ietver balsojumu budžeta komitejā, un to mēs tagad esam izdarījuši, bet tagad uh, šis jautājums tiks iesniegts plenārsēdes izskatīšanai pēc samierināšanās procedūras, kad tiks panākta vienošanās par budžetu, un tā mēs varēsim arī izmantot šo ieroci elastības instrumentu, kas ir mūsu rīcībā. Tagad mēs pievēršamies balsojumām par uh, budžeta grozījumu numur 5, balstoties uz Helgas Tripeles ziņojumu Eiropas datu aizsardzības uzraucītājs un Eiropas ārējās darbības dienests. Šeit ir divi grozījumi. Vispirms par organigrammu ir referentes grozījums. Kas ir par to? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Un tālāk pirmajam uh, eh, Galtjērī kungas ziņojums ir uh, atsaukts, jo viņš jau ir iekļauts šajā tekstā. Līdz ar to noslēguma balsojums par pret atturas pieņemts. Tagad eh, šis jautājums arī ir iekļaujams nākošā trialoga darba kārtībā, kad mēs tiksimies ar eh, padomi 16. novembrī. Vai pat ātrāk. Jā, bet vispirms jābalso plenārsēdē. Tātad šis jautājums tiks iekļauts 16. novembra darba kārtībā trialogam. Tagad Vērtmanis kundze ir atsaukusi balsojumu par šo ziņojumu. Tagad 12. punkts - Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Referente ir Bārbara Matera, un viņa mūs informēs par šiem jautājumiem, par ko mums būs jābalso. Sì, Presidente, eh, io sa, so. Paldies, priekšsēdētāji. On a, uh, on a en fait un seul vote. Jā, patiesībā mums ir tikai viens pats balsojums par Renault lietu, ko mēs pagājušreiz pārcēlām uz nākošo sanāksmi, jo mums bija ilgstošas pārunas ar uh, nodarbinātības komiteju. Mēs bijām paredzējuši vairākus risinājumus nu, eh, dosim vārdu līdz ar to komisijai un visiem, kas to vēlas, jo mums patiesībā nav bijušas īstas debatas par šo jautājumu līdz šim. Līdz ar to centīsimies precizēt, kāda ir mūsu nostāja, paskatīsimies, ko mums uh, ieteica uh, nodarbinātības komisija, ko saka komisija un tā tālāk. Tagad vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Šo ziņojumu sagatavojām sociālo lietu komitejā. Viņi vēlējās, lai mēs eh, atbalstām šo uzņēmumu eh, Renault. Mēs runājam par 34 miljoniem eiro. Tā ir summa, kas ir paredzēta 3500 uh, darbiniekiem, kas ir uh, zaudējuši darbu. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Mēs to apskatījām Emplu komitejā, Berešs kundze, komitejas priekšsēdētāji arī tam ļoti uzmanīgi pievērsās. Un šī situācija ir tāda visai apstrīdama un mums ir Jāsaprot, ka 2008. gadā bija brīvprātīgas programmas un šie cilvēki tika atlaist no darba 2010. gadā, jo viņiem bija paredzēts priekšlaicīga pensionāšanās 62 gadu vecumā, un jāņem vērā, ka viņi nebija vēl sasnieguši pensionēšanās vecumu. E Sociālo un nodarbinātības lietu komitejā uh, tika izstrādāts prasības budžeta komitejai, ka daļa no šiem līdzekļiem ir jāsamazina un Tagad ANO notiek arī audits, lai varētu pārbaudīt, eh, vai viss ir ticis ievērots un ir jākontrolē, vai Renault ievēroja visus eh, likumdošanas parametrus, lai varētu sniegt savu atbalstu no darba atlaistajiem cilvēkiem ir e, jāgarantē konkrētas sociālās e, garantijas e, cilvēkiem arī tad, ja viņi priekšlaicīgi dodas pensijā. Mēs sadarbojāmies ar Empulu komiteju un īstenībā šis jautājums vēl joprojām nav atrisināts, un līdz šim mums sadarbojoties nebija nekādu problēmu, un tagad mums ir jāmeklē pie pieejamais risinājums. Mums ir jābūt zināmā mērā uh, līderiem, un es kā komitejas referente jūtu savu atbildību, ka šis uzdevums beidzot ir jāatrisina. Un mums ir jāizmanto uh, šis solidaritātes fonds. Bet īstenībā Mēs nevaram uh, apturēt uh, šo summu izmaksu, ja dalību valstis to pieprasa, un tieši tādēļ, ņemot vērā fonda pastāvēšanas vēsturi, komisija nekad nav pieprasījusi konkrētā uzņēmumā veikt auditu, lai pārbaudītu, vai finansējums ir ticis atbilstīgi izmantots. Es vienmēr esmu atgādinājusi, ka šie līdzekļi netiek izmaksāti uzņēmumam. Tie nav paredzēti, lai restruktūrētu mm, uzņēmumu bilanci. Nē, šī nauda nonāk darbinieki e, māciņos. E, tas ir solidaritātes instruments, kas ir saistīts arī ar darba tirgus e, prasībām un izmaiņām tajos. Līdz ar to komisijas prasība veikt auditu nav īstenojama. Un es zinu, ka komisijas pārstāvi ir ieradušies pie mums un priekšsādātāja kungs, ja jūs man atļautu, es lūgtu viņus nedaudz iztaujāt par šo lietu. Paldies! Très eh bien, merci. Alors, j'ai plus... Ļoti labi, paldies. Man ir vairāki runātāji pieteikušies, bet es ierosinātu dot vārdu vispirms uh, Dārdenkungam. Ļoti labi. Dārdenkungs vispirms, pēc tam Grelie kundze, pēc tam Helga Tripele, Rikē kungs un pēc tam Eiropas komisijai vārds, ko pārstāv ģenerāldirektors Dārdenkungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Patiesībā Barbara jau paskaidroja, kāda ir šī situācija, un ar tādu mums vēl nebija iznācis sastapties līdz šim, un, un pat varētu teikt vēl vairāk. Būtībā situācija ir nedaudz saudabīga un saistīta ar likumdošanas attīstību Francijā, un patiesībā šeit ir runa par dažiem desmitiem vai simtiem darbinieku. Neaizmirsīsim mūsu galveno mērķi, tas ir palīdzēt darbiniekiem. Ir notikuši, mēs esam uh, sazinājušies um, nodarbinātības komitejā ar uzņēmumu pārstāvjiem, ar arotbiedrību pārstāvjiem Un es domāju, ka nodarbinātības komitejas uh, lēmumam būtu jāatspoguļojas arī budžeta komitejas dokumentā. Un tādēļ esam iesnieguši mutiskos grozījumus un lūdzam uh, lai uh, arī eh, tomēr tiktu pieņemts šis uh, lēmums, kas ir nebijis un jauns, uh, no, paredzot nosacījumus attiecībā uz daļu šī finansējuma piešķiršanu. Estela, jā, šis patiesībā ir ne tikai delikāts jautājums, tas ir ļoti nopietns, smags jautājums. Uh, Tavarēs kungs, kurš vada Reno Francijā, norādīja, ka Dovilas uh, rūpnīcā ir 192 mm, cilvēki, uz ko attiecas šīs, uh, šī situācija, nevis sep, tikai 71, kā tas tika teikts iepriekš. Mūsu rīcībā esošie skaitļi ievērojami atšķirās no tiem, kas tika minēti, un uh, Eh, šo skaidrļus mums eh, dod paši uzņēmumu pārstāvļi. Un šobrīd problēma ir tāda, ka izmeklēšanas termiņi uh, bija noteikti un patiesībā tagad labuma guvējs būs uzņēmums Renault, kas saņems šo šo finansējumu un nevis darba ņēmēju. Un tādēļ ir liels nesaprātne gan Francijā, gan, gan darbiniekos, ka tagad ieguvējs būs Renault, kuri ir noveduši 300 cilvēku šādā situācijā. Es tikai gribēju norādīt, ka šajā lietā mums uh, vajadzētu tā pieiet Uh, nedaudz citādāk, jo plenārsēdē ir jāpieņem lēmums ar kvalificētu vairākumu, un tādēļ budžeta komiteja jārod tāds risinājums, kas būtu pieņemams visiem, lai mēs varētu uh, arī panākt uh, soli pretīm uh, darbiniekiem. Es uh, tiešām nezinu, kā mēs uh, varētu tagad runāt par finansējumu. Es tikai saku, es domāju. Tagad Rikē kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jānodala divi jautājumi, jautājumi kas mūs satrauc ek, eh, emocionāli un sociāli un citādi, un arī no otras puses paraudzīties uz to, kas ir izdarāms reāli ir simtiem strādājošo nonākuši situācijā, kas nebija iepriekš paredzēta šajos normatīvajos aktos. Un jāsaka, ka šajā gadījumā mums nav tiesību pieprasīt audita veikšanu uzņēmumā par līdzekļu piešķiršanu. Šādas Uh, iespējas nav paredzētas uh, normatīvos aktos. Otrām kārtām finanšu regula aizliedz ieturēt daļu no šā maksājuma. Tātad vai nu var maksāt visu vai neko. Un uh, to apstiprinās, es domāju, arī komisija, ka tā tas ir. Un treškārt, tā tie materiāli, ko iesniedza uh, Francijas valdība atspoguļo um, um, tas liecina par to, ka mums ir jā, jāievēro subsidiaritātes priekšlikums, uh, princips attiecībā uz Franciju, un mēs nevaram pārkāpt ne finanšu regulu, ne arī ierobežot uh, dalību valstu kompetenci. Un tagad šie draudi, ka mēs ar lielā eh, kvalificēto vairākumu varētu iebilst eh, pret šādu lēmumu, eh, pret palīdzības piešķiršanu no globalizācijas fonda. Es gribu teikt, ka šeit ir uh, nesaprātne. Protams, pastāv sociāls problēmas šiem Renault darbiniekiem, kas jāatrisina Francijā un nav mūsu kompetence, un mēs nedrīkstam uh, izdarīt šāda veida spiedienu uz dalību valsti, iesaldējot daļu no šiem līdzekļiem. Paldies! Tagad Tripels kundze vēlas runāt. Priekšsēdētāji kungs, es Gribēju pateikt, ka jautājums ir nu dien ļoti kutelīgs un problemātisks kolēģiem taisnība, kad viņi to uzsvēra. Un Matērs kundze teica, ka pagātnē šādas situācijas jau ir tikušas apspriestas gan starp Empel komiteju, gan starp mūsu komiteju, bet šķiet, ka šodien, šobrīd tādas apspriestas nav bijis, un īstenībā šķiet, te ir daudz smagākas problēmas nekā citos gadījumos. Mums ir jābūt piesardzīgiem un ir jāmeklē arī vairāk risinājumu, bet mēs nevaram pateikt, nu tā nav nekādu problēmu. Uh, un mums par to ir jābeidz diskutēt. Nē, tas nebūs pareizs risinājums. Paldies, Helga! Ingeborga Grēsla lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es esmu nedaudz neusticīga, ja dzirdu, ka budžeta procedūra kaut ko nepieļauj. Ko tad šī procedūra nepieļauj? Es īsti nesaprotu, kas te nav pieļauts. Paldies. Man tas ir jāsaka atklāti. D'accord. Merci bien. Alors, monsieur le directeur général. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Lūdzu, jūs varētu papildināt no komisijas. Merci, président. Euh, C'est plus qu'un sentiment, je crois que je vais. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jums nemēģināsim paust um, savus emocijas. Es mēģināšu šeit piedāvāt tādu sausu analīzi. Uh, Protams, ka mēs cienam uh, visus izskanējušos viedokļus, bet jāņem vērā, kāda ir juridiskā bāze, kāds ir juridiskais fons. No vienas puses fonda regulējuma 13. pāns pieļauj veikt vienu maksājumu, un mēs nevaram maksājumu sadalīt divās vai vairāk daļās. Otrkārt, kā jau tika minēts, tas nav mūsu pilnvarās veikt auditu kaut kādā uzņēmumā, ņemot vērā to, kā Renault piešķir šos līdzekļus. Jautājums uh, ir ticis rūpīgi iz. Uh, izpētīts. Mēs uh, atdosim daļu no līdzekļiem, tātad izmaksāsim daļu no līdzekļiem un Eiropas uh, atbalsts būs ierobežots. Tātad es varu atbildēt gan uh, ar nē un nē uz abiem jautājumiem. Très bien. Ļoti labi. Bien, je vous remercie. Bon, c'est une affaire qui est évidemment un petit peu complexe. Paldies! Nu, šis ir visai sarežģīts jautājums. Es esmu sazinājusi ar Pērvanšu Bērešu, ar citiem kolēģiem, eh, un es pats mēģināju eh, izpētīt šo jautājumu smalkāk un jāņem vērā, ka uh, šeit eh, mēģināja palīdzēt strādniekiem sarežģītos apstākļos, un globalizācijas pielāgošanas fonds uh, tiek izmantots šādiem mērķiem. Ir uh, jāsaprot, vai daļu no šiem līdzekļiem ir iespējams ievietot rezervē. Un vai ir iespējams to sadalīt divās daļās? Referents un komisija teica, nē, nevar šos līdzekļus ne ievietot rezervē, ne arī maksāt pa daļām. Vai nu visu, vai neko. man bija, bija ļoti aktīvā ko, korespondence starp Renault prezidentu un nodarbinātības komitejas priekšsēdētāju, un arī, protams, Francijas valdība ir iejaukusies. Šķiet, ka vairāki darba ņēmēji pēc vienošanās, kas tika panākta sarunu ceļā eh, kopīgi ar sadarbojoties ar Renault pārvaldībai, ar eh, komisiju un ārotbiedrībām. Eh, Pēc tam tika mainīta Francijas likumdošana, līdz ar to kompensācijas, kas tika izmaksātas strādniekiem no globalizācijas fonda, uh, ņemot vērā šo cilvēku kvalifikāciju, um, nozīmēja to, ka tiks ietekmēt šo cilvēku uzkrājumu. Un mums ir jāsaprot, vai kaut ko tādu var pieņemt vai nē. Un um, referenti jau par to nu pat izteicās. Ja nu vienīgi Globalizācijas pielāgošanas fonds eh, savā ziņā varētu kļūt par tādu kā ķīlnieku, lai uh, uzņēmums piekāptos citu jautājumu risināšanā. Nu, protams, tas nav pārāk vienkārši. Referente eh, mūs iepazīstināja ar savu pozīciju, ir iesniegti trīs mutiskie grozījumi no Dardena kunga, Gaļie kundzes un referenti nepiekrīt šiem grozījumiem. Šie trīs grozījumi tie ir papildinājumi, kur priekšsēdētājs meklē attiecīgo tekstu. Alors, 6, 6. Ok, donc nous allons les prendre au fur et à mesure du texte. Atradu. Greljē kundze, Dardēna kungs, kas ir par? Pret? Atturas noraidīts. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu un tie paši autori iesnieguši. Kas par? Pret? Atturas? Tas pats vairākums. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Tie paši autori. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Piektais grozījums. Rolandas Paksās, eh, referents pār. 5, 6, 7, varbūt varam balsot par visiem kopā, nē. 5. pār. Pret. Atturas pieņemts. 6. Eh, referents pār par. Pret. Atturas noraidīts. 7. 7. Sastais bija pieņemts, tomēr tātad septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais. Grejie kundze, Dardēna kungs. Divās daļās. Pirmā eh, daļa. Renault uh, eh, pastāvīgi darbinieki ir referents par, kas eh, par pret atturas. Tas pats vairākums noraidīts. Otrā daļa. Nu, referentiem tāds pats noskaņojums. Kas par? Varbūt pārbaudīsim. Otrā daļa nobalsosim elektroniski. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Monika. Monika. Vai viss paspēja nobalsot? 22 pour, 16 contre. 22 pār, 16 pret, otrā daļa pieņemta. Devītais grozījums. Liberāļiesniegts referenti pret. Kas pār? pret, atturas. Nu, Rejetē. Noraidīts. Noraidīts. Desmitais grozījums. Paksas iesniedzis. Referents pret. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Otrais mutiskais grozījums. Grelier Dardēn. Kas par? pret, atturas, noraidīts. Trešais eh, mutiskais grozījums, tie paši autori, kas par, pret, atturas, noraidīts. Alvaro pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par visu ziņojumu grozītā veidā. Jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Sākam balsot.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 Mēs balsojām par līdzekļu pārskaitījumu. 13. darba kārtības punkts. Sido, tā nav Sidonijas pārskaitījuma. Mēs uh, saņēmām prasību 34 Jūs eh, to saņēmāt arī elektroniskā formātā. Un tie ir pārskatījumi līdzekļu pārnese, ko komisija piedāvā katrā, uh, katru rudeni. Un ir paredzēts balsot 7. novembrī. Tad mēs saņemsim 6. budžeta grozījumu un tāpat arī uh, budžeta sākotnējo tāmi. Un nākamā nedēļa, domāju, mums būs lielāka skaidrība. Ģenerāla direktora kungs, vai man taisnība vajadzā priekšsēdētājs? Tālāk. Nous ne votons pas le virement. Mēs nebalsojam par pārnesi 22. DEC 22, jo tas bija saistīts ar pārskaitījumiem, kas bija paredzēti uzņēmumam Renault. Tātad eh, mēs bijām pret. 29. Prochaine, puisqu'il est lié à une... Mēs gribējām balsot par 29. līdzekļu pārskatījumu nākamnedēļ un tālāk mobilizācijas fonds Austrijai eh, un eh, Matēras kundze par to mums arī vēlāk pastāstīs. 20, 36. Referente piedāvā to arī pārnest uz vēlāku laiku. Tas eh, ir saskaņā ar Maroks un ES zivsaimniecības nolīgumu. Mēs vēlamies, lai pārskaitījums notiek tad, kad jau ir pieņemts atzinums. Un 8. novembrī mums ir jābalso. Tātad mēs varētu balsot 7. Un tas pats attiec uz 41. līdzekļu pārnesi un Arī tas ir mobilizācijas ietvaros, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds, un par to mēs balsosim tad, kad mēs balsosim par Materas kundzes ziņojumu. Tālāk budžets citām mm, institūcijām ir divu veidu pārskaitījumi. Viens ir ombudam un viens ir uh, eh, EKT Helga priekšsēdētāji. E Ombudam ir līdzekļu pārvietojums un arī EKT ombuds. Uh, ombuda uh, rīcībā ir līdzekļi, viņam ir jāsaņem alga, viņam ir jāsaņem atvaļinājuma alga, un viņš nesaņēma šo finansējumu saulaicīgi, tādēļ tas bija jāņem no citām budžeta pozīcijām, tāpat tur ir rakstīts par programmatūru, mēbeļu iegādi, komandējumu finansējumu un tā tālāk. Mēs runājam par 140 tūkstošiem eiro, un es iesaku balsot par. Vai es varu uzreiz pāriet pie tiesas, tiesai paredzētajiem pārvietojumiem? Vai jūs gribētu ko vairāk dzirdēt? Ļoti labi. Tātad par ombudu sāka priekšsēdētājs. Referenti ir par līdzekļu pārvietojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturas pieņemts. Tālāk par EKT Helga, lūdzu. EKT runā par līdzekļu pārvietojumu, kas būtu paredzēti 1,64 miljonu eiro uh, ierēģiem un pagaidu darbiniekiem, kas tiek ņemti no pagaidu budžeta pozīcijas 50 tūkstoši administratīvajiem izdevumiem un informācijas pasākumiem un 600 eh, tūkstoši, uh, lai uh, varētu uzturēt ēkas. Uh, EKT mums piedāvāja ļoti detalizētu paskaidrojumu par katru līdzekļu pārvietojumu. Man šis paskaidrojums likās ļoti pārliecinošs, tādēļ arī dosim tam savu piekrišanu. Tāds ir mans ieteikums. Paldies! Ļoti labi, Helga, saka priekšsēdētājs. Uh, divreiz nē nozīmē jā. Es esmu pār, saka uh, Helga Tripele. Uh, Bet e, franču valodā, ja mēs sakam man ne, nepatīk, tas nozīmē man tas ļoti patīk. Tātad, ja mēs divreiz kaut ko noliedzam, tātad kurš ir par Helgas piedāvājumu? Kas pret? Atturas pieņemts. Labi. Esam beiguši balsojumu. Vēl ir jāapspriež trīs ziņojumi, jāapmainās viedokļiem un sākumā ķersimies pie ceturtā darba kārtības punktu. Tas ir Alfonsija kunga ziņojums partnerattiecību nolīgums zivsainiecības nozarē starp EK un Maroku. Referent kungs jums vārds. Oui, monsieur le président. Donc, euh, cet accord de pêche avec euh, le. Paldies, priekšsēdētāji. Šis zivsainiecības nolīgums ar Maroku ir viens no Eiropas Savienības eh, svarīgākajiem nolīgumiem šajā jomā. Un pašlaik mēs esam panākuši vienošanos. Pagājušo reizi, kad mēs par to runājām, eh, tā, tas bija tāds otršķirīgs nolīgums bez politiskām sekām, taču šoreiz eh, mums ir dažādas politiskas problēmas Viena no tām ir Rietum-Sahāras jautājums, jo šajā nolīgumā šis jautājums ir pastumts malā. Un apvienotājās nācijas e, jau ir runājušas, ka pastāv problēmas šajā teritorijā, un tas ir ļoti satraucoši. Man šķiet, ka te tiek pārkāpt, pārkāptas startautiskās tiesības. Otrukārt, 25% no apropriācijām, ko mēs terējam šai sadarbībai, e, ir, tiek ieguldīts šajā ziņojumā. Man tā šķiet pārāk augsta summa. Jau vairākus mēnešus mēs gaidām vispārīgo šī nolīguma novērtējumu. Piemēram, vides, e, ietekmes uz vidi novērtējumu, kā uzlabot uh, uh, palīdzību šim reģionam un, un tā tālāk mans viedoklis ir, ka Zivsaimniecības komitejai vajadzētu ieteikt parlamentam noraidīt šo nolīgumu. Vēlos lūgt komisiju atgriezties ar citu nolīgumu, par kuru panākt vienošanās un kur ņemtas, ņemtas vērā vietējās kopienas un kuri panākt vienošanās ar ANO par Rietum Sahāras teritoriju. Paldies! Paldies, man ir pieteikušies vairāk runātāju, vispirms Munikundze. Gracias, presidente. Eh, todas las posiciones, evidentemente, en un parlamento. Paldies, priekšsēdētāji. Parlamentā, protams, visi viedokļi ir pietiekami leģitīmi, tomēr ir svarīgi būt modriem, kad mēs runājam par juridiskiem dokumentiem. Tā kā mums ir e, šīs lēmuma pieņemšanas tiesības, e, kā budžeta komitejas locekļiem, tad pirmām kārtām vēlos teikt e, visu cieņu, Francija kungs. Jūsu atzinums ir tāds sajaukums, kur ir iejaukta gan politika, gan juridiskie aspekti. Un tad mums te rodas jūceklis kurā uh, ir svarīga tikai jūsu politiskā pozīcija, un nekas cits te arī nav īsti pausts. Pirmkārt, mēs šeit nepa, nepagarinām zivsaimniecības nolīgumu. Jautājums nav par dekolonizāciju. Ehm, protams, ka šajā parlamentā mēs atbalstām Rietumu Sahāras dekolonizāciju. Uh, un ir svarīgi, eh, un svarīgi atgādināt, ka eh, tā ir bijusi Spānijas kolonija. Tomēr šobrīd, šobrīd tā ir autonoma teritorija, kas eh, tiek pakļauta dekolonizācijai. Un tās ir atskaņas no pagātnes. Otrakārt, nav svarīgi, vai šis nolīgums vai citi nolīgumi ar Eiropas Savienību un Māroku eh, atrodas kādā noteiktā stadijā. Te mēs runājam par jau eks eksistējošiem nolīgumiem. Eiropas Savienība sadarbojas ar, Eiropa, ar padomus un komisijas juridiskajiem dienestiem un ar, ar eh, Eiropas tiesu. Mēs ņemam vērā visus šos viedokļus. Eiropas Savienība darbojas atbilstoši starptautiskajiem likumiem un otrkārt starptau, saskaņā starptautiskajiem likumiem uh, Eh, ir jāievēro to cilvēku tiesības, kas dzīvo šādās eh, ša, šaubīgās dekolonizā, dekolonizācijai pakļautās teritorijās. Tātad ir svarīgi, lai komisija sniegtu garantijas parlamentam, ka šī teritorija, ko de facto uh, pārvalda likumīgi vai nelikumīgi. Maroka tomēr administrat administratīvā darbība nav īsti skaidra šķiet, eh, nešķiet, ka administrācija, jeb eh, šīs teritorijas pārvaldītāji tiešām rūpētos par šo Rietum-Sahāras reģionu. Šeit eh, Rietum-Sahāras, šeit budžeta komitejā mums ir jāuzticas komisijai, ka tiešām tiek ievēroti starptautiskie tiesība akti. Un padomē varbūt vajadzētu noskaidrot, vai šis nolīgums tiešām Eh, atbilst starptautiskajiem eh, tiesību aktiem. Saskaņā ar ANO prasībām uh, ir jānoskaidro, vai šī cilvēks atrodas tādā kolonijas uh, situācijā saņemt pietiekama palīdzība. Protams, ka mēs, neatbalst, protams, ka mēs atbalstām sa, Rietum Sahāras uh, eh, deko, dekolonizāciju. Uh, runājot par uh, finanšu aspektu, jūsu, jūsu ambīcijas ir ļoti augstas. Taču, kad ja mēs pavērtējam š, izmaksas šim zivsaimniecības nolīgumam, Tad eh, te ir runa par 119 eh, zivsēmnie, eh, zvejas licencēm, un mums ir jāizrunā, cik tad procentu uh, tiks skarta zivsēmniecības nolīgumā. Kad jūs aicināt nu, organizēt sanāksmi ar zivsēmniecības komiteju un uh, attīstības komiteju, lai noskaidrotu, lai noskaidrotu vai uh, vietēji iedzīvotāji gūs reālu labumu no šī nolīguma, tad es teiktu, ka uh, tas neatbilst mūsu pilnvarām. Budžeta komitejai nevajadzētu nodarboties ar vides jautājumiem. Uh, mums ir jāzina, eh, mums arī nav īpaši jānodarbojas ar eh, tiesiskajiem aspektiem. Es domāju, ka tā ir tikai tāda eksploatācija. Man ļoti žēl, eh, ka šīs zivsaimniecības nolīgums tiek izmantots manipulācijām. Atcerēsimies, ka tas ir iepriekšējās zivsaimniecības nolīguma pagarinājums, kas dod mums iespēju visām komitejām, kas darbojas eh, šajā jomā, eh, pārliecināties, ka ir ievērot visi starptautiskie tiesību akti. Tad pakajošo reizi plenāru sēdē eh, tika mēģināts runāt par šo nolīgumu, tad tika noskaidrots, ka jau ir spriedums no uh, ES tiesas. Un pašlaik uh, tiek darīts viss iespējamais, lai uh, novilcinātu šo nolīgumu. Un tāpēc mums ir jāizveido atbilstoši nolīgumus pēc iespējas ātrāk. Paldies, kundze. Haglon kungam vārds. Words, dossier, Tā kā es esmu šī dokumenta referents Zivsaniecības komiteja, vēlos teikt dažus vārdus. Pirmām uh, kārtām, uh, nu nav īsti patīkams uzdevums būt šī uh, ziņojuma referentam, jo tas ir tāds pretrunīgs jautājums. Uh, kolēģi tikko ļoti labi parādīja, ka tas tiešām tā ir. Es pārsvarā at, piekrītu savai kolēģiem no sociālistu grupas. E, Protams, ka pastāv ļoti daudz e- ar ekoloģiju saistītu problēmu šajā ziņojumā, un e, mēs ar tām e, neesam e, iepazinušies. E, mēs varam izlasīt eh, novērtējumus, ka pastāv vides problēmas, tomēr tas nav šīs komitejas primārais uzdevums. Tāpat arī es neuzskatu, ka mūsu primārais uzdevums būtu izvērtēt, vai šis no, nolīgums atbilst starptautiskajiem tiesību aktiem. Tā nav mūsu kompetence. Es zināmā mērā eh, piekrītu tam, kas tika teikts par Rietum Sahāras jautājumu, tomēr plenārs sēdē vairākums, eh, vairākums nobalsoja, un tāpēc mums ir nostāja šajā jautājumā. Mūsu galvenais uzdevums ir izvērtēt to kā eh, ekonomisku nolīgumu. Mums budžeta komitejā ir jāizvērtē, kā tiek izmantoti eh, nodokļu maksātāju līdzekļi. Un te es vēlos runāt par šīs nolīguma iz, izvērt, novērtēšanas ziņojumu. Komisija uh, komisijai būtu jāizvērtē šis eh, nolīgums un būtu jāizvērtē pirmie, eh, un komisijas izvērtējumā ir konstatēts, ka pirmie četri gadi pēc šīs zivsniecības nolīguma darbības sākuma nav iepriecinoši. Šo jautājumu varētu risināt eh, dažādi. Tikko viens no maniem kolēģiem minēja, ka varētu uh, Eh, varētu vienoties par pārējais periodu un mēģināt uzlabot šo nolīgumu. Tomēr Zivsaniecības komitejā vakardienas sanāksmē mēs nu, vienojāmies, ka tomēr būtu jābūt labākam nolīgumam. Būtu pie tā jāpiestrādā. Un eh, varētu būt ļoti dažādas pieejas, un mums tomēr vajadzēs balsot, eh, kur pieju izmantot. Runājot par šiem ekonomiskajiem jautājumiem, nolīguma izvērtējums no ekonomiskās perspektīvas uh, uh, parāda, ka uh, šī joma ir vislielākais, uzliek vislielāko slogu Eiropas nodokļu maksātāju pleciem. Uzsvēršu, ka tas nav mans viedoklis, es tikai komentēju ziņojumu. Ir arī teikts, ka šī nolīguma rentabilitāte ir vismazākā, ja mēs salīdzinām to ar citiem divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem. Tātad mums vajadzētu runāt tieši par šiem jautājumiem e, šīs komitejas ietvaros, jo tas ir mūsu primārais uzdevums. Es ceru, ka mēs nesāksim diskutēt par rietumu Sahāras uh, e, problēmu, jo mēs šajā komitejā to neatrisināsim un mēs neatrisināsim ekoloģiskās problēmas. Tās tiešām ir nopietnas. Uh, un to varbūt vajadzētu uzturē, uh, uzticēt zīvsaimniecības komitejai. Tieši tāpēc esmu uztraucies par šo jautājumu priekšsēdētāju kungs, un es domāju, ka mums ir jāieņem skaidra nostāja. Uh, ka no ekonomiskā viedokļa tas nav ilgtspējīgs, un tāds ir, tāds ir secinājums eh, izvērtēšanas ziņojumā. No politiskā viedokļa mēs varētu teikt, ka tas, tā, tas ir tāds slikts signāls Marokai. Piemēram, 99. gadā nolīgums tika pārtraukts. Tas tika lausts eh, līdzīgu iemeslu dēļ. Uh, Un tad kādu laiku nolīgumu nebija, jo sadarbība ar Māroku, ar Māroku, kas ir viens no mūsu partneriem Ziemeļāfrikā, uh, ir kaimiņa attiecību politikas sastāvdaļa. Un šis nolīgums sniegtu labumu kā, nodo, kā Eiropas Savienībai, tā arī Mārokai. Ja kāds vēlas iepazīties ar eh, šī komisijas ziņojuma rezultātiem, es jums vāru tos piedāvāt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pakomentēt eh, dažus viedokļus, ko ir pauduši iepriekšējie runātāji, un man ir jāpiekrīt. Budžeta komitejas mērķis nav uh, diskutēt par šī nolīguma būtību. Tas ir zivsēmniecības komitejas pienākums. Tāpat arī es nedomāju, ka, būt, ka mums vajadzētu izvērtēt šī nolīguma, uh, šī nolīguma uh, juridisko uh, sadarību ar starptautiskajiem tiesību aktiem pirmkārt jau šie atzinumi jau pastāv gan no ANO, gan komisijas, gan no padomes, mm, tāpat arī no parlamenta juridiskā dienesta. Es nedomāju, ka tagad ša, mums šajā komitejā vajadzētu paust viedokli par, šo, par šiem juridiskiem jautājumiem, jo mums, mēs neesam pietiekami zinoši. Kas attiecas uz Francīku un atzinumu, tad. Uh, Eh, protams, ka tajā varētu šo to pārskatīt. Domāju, ka visām politiskajām grupām vajadzētu vispirms iepazīties ar šo atzinumu. Mums arī vajadzētu atcerēties, kā jau tas tika uzsvērts, ka pagājušajā plenārsēdē sēdē ziņojums, ziņojums tika noraidīts. Dafa kungs un daudz citi uzstājās pret to un aicināja uh, Eiropas tiesu paust savu atzinumu šajā jautājumā. Es nedomāju, ka tiesas iejaukšanās šeit kaut ko mainītu, jo šī līguma pagarinājums eh, beigsies 2012. gada februārī, un līdz tam laikam tiesa uh, Eh, nebūs paspējusi sniegt nekādu atzinumu. Eh, es vēlētos ieteikt sekojošo, ja lūk no Francija kunga. Varbūt ņemiet vērā viedokļus, kas tika izteikti šajā diskusijā, pārskatiet eh, atzinumu un pielāgojiet to budžeta komitejas kompetencijai, nepārkāpiet tās robežas. Paldies, Svārds Viļai kungam. Es varbūt gribēju precizēt, kādas ir manevrēšanas uh, robežas, ja mēs nobalsojam uh, pret un kādas būs uh, tam sekas. Jūs mums atgādināt mūsu atbildību, bet patiesībā jau ir pagājuši astoņi mēneši kopš šī nolīguma noslēgšanas. Patiesībā vajadzētu uh, varbūt uh, balsot uh, pirms šāda noslēguma, jo šis, uh, šis nolīgums stājas spēkā jau 2012. gadā. Es gribētu šeit dzirdēt precizējums. Es pateicos arī Alfonsī kungam, ka viņš ir norādījis uz šo protokolu, kas ir nepieņemams, bet patiesībā parlamenta balsojums šeit neko nevarēs vairs mainīt, un es ceru, ka, mo, ka nākotnē vairāk tiks respektētas parlamenta pilnvaras šajā jautājumā, lai nav tā, ka mums jāiejaucās tad, kad viss jau ir izlēmts un apstiprināts. Paldies! Haglund kungs, vai jūs vēlaties atbildēt Graliekundzei? Ne? Uh, Jūs lūdzāt vārdu, jūs gribētu atbildēt Graliekundzei, ne? Labi. Lūdzu, lūdzu, viss kārtībā. Haiders Grodījās jābal. Bueno, un par de komentārijos al respecto. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas piezīmes. Es nepiekrītu tam, ko teica Alfonsija kungs. Šis ziņojums ir tik haotisks, ka mēs vispār nevaram atrast atsevišķus uh, fragmentus, ko vajadzētu grozīt jo tur ir pēdējā sādaļa pēc paskaidrojumiem un sākās ar vārdiem asimissimo, un Francisks tur ir rakstīts osī, tā tad arī. Iespējams, ka tulkojums ir nedaudz aplam izvēlēts. Un budžeta komitejā mēs runājam arī par ziņojumu saturu, bet īstenībā tas nav mūsu primārais uzdevums. Mums ir jārunā tikai par budžetārajiem aspektiem, par budžeta politikas aspektiem, bet mums ir jābalso pret šo nolīgumu un pret protokolu pagarināšanu. Ir dažādas budžeta vienošanās, jā, tie ir uh, 36 miljoni eiro, tā ir liela summa, un kādreiz šī summa bija vēl augstākā. Tātad no budžeta pozīcijas tie ir 25%, viena ceturtā daļa. Un mēs Jāsaprotam, ka e, šāda sadaļa no budžeta pozīcijas ir ļoti liela un zīvsaimniecībai atvēlētais finansējums ir visai zems un tādēļ mēs esam pret šo līdzekļu pārvietojumu, bet e, vai ir kaut kādi budžetārie aspekti, budžetārie e, argumenti, ko mēs esam uh, palaiduši ārpus sava redzes loka. Te tiek runāts par dažādām aktivitātēm, par zivsaimniecību un. Es Alfonsī kungam nevaru piekrist. Merci. Uh... Paldies. Salvadors Garīga. Paldies priekšsēdētāji. Konvertīra tēmā en un asunto hispano-español. Priekšsēdētāji, es uzklausīju kolēģi argumentāciju, un es negribu tagad uh, to padarīt par tādu diskusiju spāņu mērcē. Es sapratu no kolēģiem, ka nav nekādas jēgas te nāk klajā ar tik dažādiem argumentiem. Īstenībā mēs te runājam par zivsaimniecību un zivsaimniecības nolīgumiem. Uh, Ir vairāki referenti, kas ir atbildīgi par zivsaimniecību un tieši tādēļ būtu labāk ignorēt šos ieteikumus un balsot par šo nolīgumu. Mums vajadzētu uh, nevajadzētu balsot pret to, kā jau teica iepriekšēji runātāji. Paldies, eh, Haglunda kungs. Eh, tagad došu jums vārdu un pēc tam referents eh, noslēgs. Paldies pirmām kārtām. Garīga kungs devās ārā no zāles. Year, no, terminated, is... Ja šis uh, nolīgums uh, Uh, uh, patiesībā šis pagarinājums jau beigsies šā gada februārī, un tad balsojums varētu notikt patiesībā jūnijā plenārs sēdē, un šis, uh, šī rezolūcija, kur mēs uh, kritizējam šo nolīgumu, tad uh, pat ja mēs balsojam janvārī, tad paliek vairs tikai viens mēnesis līdz mm, šī dokumenta spēka zaudēšanas brīdim, un tā kā tā mums būs jāmaksā, jāsaka, ka tas ir tas, eh, tas sekas eh, balsojumam. Es eh, gribu teikt spāņu draugiem, sociālistiem, tautas partijas grupai, es gribētu, lai jūs ieklausaties par šiem uh, ekonomiskajiem aspektiem, jo tieši par tiem mums ir jārunā. Ja mēs vienkārši nobalsojam pār, tad mēs piekrītam tam, ka tiks veikts izvērtēšanas ziņojums, to darīs komisija un ka viss būs kārtībā. Un tas būs tāds uh, kā signāls, ka mūsu komiteja atbalsta neliederīgu naudas uh, izmantošanu, bet es šo atzinumu jums nosūtīšu šo pēcpusdienu. Te ir arī ekonomisks pamatojums. Tas nav tikai uh, mans viedoklis, bet ir veikts izvērtēš, ir eh, veikta izvērtēšana attiecībā uz šo nolīgumu, un tātad šeit ir ekonomiski aspekti. Es esmu arī gatavs sagatavot grozījumus, lai iekļautu šos jautājums, jo mūsu uzdevums ir izvērtēt šā nolīguma ekonomisko pusi, un man tā šķiet diezgan apšaubām. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Tagad Referent kungs, ko jūs secinat no tā visa? Jā, priekšsēdētāji kungs, vēlējos vispirms teikt, ka ne jā, tā nav mana vaina, ne jūsu vaina, ka mums ir jādod atzinums par nolīgumu, par ko uh, ir eh, jau panākt vienošanās pirms daudziem mēnešiem, un ka tās spēkās, tas vairs nebūs spēkā tad, kad mēs par to balsosim. Uh, jo gal galā tad jau iznāk tā, ka mums viss būtu jāpieņem, eh, visam, ko komisija ir eh, panākusi, jāpiekrīt vienkārši tā automātiski. Es domāju, ka tā tam nav jābūt. Mums ir jāuzņemas sava atbildība. Šis ziņojums ir ļoti būtisks. Un, protams, mūsu komitejai ir jāņem vērā kāda ir situācija, bet jāapzinās, kādi ir principiālie jautājumi. Ko no mums sagaida nodokļu maksātāji? Viņi sagaida, lai mēs liederīgi izmantotu līdzekļus un arī domātu par to, lai viss būtu likumīgi tagad mums ierosina apstiprināt izdevumus, kas ir pretrunā ar starptautisko tiesību principiem, un te jau nu ir uh, uh, saskatāmi iebildumi arī no budžeta komitejas viedokļa. Un arī mums jāskatās, kādiem mērķiem šie izdevumi ir paredzēti. Mums ir jānodrošina, lai būtu finansējums ilgtspējīgai attīstībai. Uh, un mums jā, jāraugās, lai šie līdzekļi tiešām tiktu izmantoti tādiem mērķiem. Es pateicos Haglundu kungam, kur mums, kurš mums skaidrāk paskaidroja, kāda ir situācija. Uh, ir tas, ka tiešām uh, no juridiskā viedokļa šie uh, izdevumi nav īsti pamatoti un tie neatbilst uh, deklarētajiem mērķiem, proti nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Es tikai gribēju beigās pievērst kolēģu uzmanību tam, ka politisks ierosinājums ļautā principiāli vienkārši uh, noskatīties un neiejaukties attiecībā uz uh, uh, dienvidu valstīm, ka mēs redzam, kas noticis Tunisijā un Lībijā un citās valstīs, un mēs nedrīkstam atteikties no saviem principiem, jo būtībā mēs paši nākotnē būsim zaudētāji. Un es domāju, ka vides ap, aizsardzības apsvērumu dēļ un arī politisko apsvērumu dēļ uh, ir svarīgi uh, noteikt augstu latiņu, un mūsu parlamentam balsot pret, jo mēs esam demokrātiski ievēlēti Eiropas Savienības institūciju. Mums par to jāatgādina arī citām Eiropas Savienības institūcijām. Paldies, saka priekšsēdētājs lieliski. Ārlietu komitejai nav lūgts sniegt savadzinumu šajā jautājumā. Haglund kungs. Vai ārlietu komiteja arī gatavo atzinumu par šo jautājumu? Nē. Lūdzu. Es domāju, būtu, jā, šis uh, rietum Sahāras uh, eh, jautājums uh, noved pie dažādiem secinājumiem šajā parlamentā, bet par to notika balsojums pagājušajā Strasbūras Eh, sesijā, un eh, vairākums neuzskata, ka tas būtu politisks jautājums. Eh, un vēl pie tam jā, jāatzīst, ka mums nav jāsniedz savus atzinumus šajā jautājumā par rietumu. Sahāru, un tas patiesībā būtu neproduktīvi. Šo, šai jautājumu atzinumu sniegs attīstības komiteja, un arī vides komitejas sniegs savu atzinumu, bet šķiet, uh, ka viņi pat nebija ieinteresēti īsti šādu atzinumu sagatavot. Paldies, referentu kungi! Uh, uh, patiesībā, ko mēs varētu mācīties no šī gadījuma, ka katru reizi, kad mums ir jālēm par jautājumiem, kas ir saistīti ar pasaules reģioniem, kas ir problemātiski, mums vajadzētu uzklausīt arī ārlietu komitejas viedokli. Mēs, diemžēl, nesam tādi ārlietu speciālisti. Un uh, tā mēs rīkojāmies attiecībā uz Palestīnu un Izraēlas un polit, uh, Palestīnas attiecībām mēs, mums bija cieša sadarbība ar ārlietu komiteju un attīstības komiteju, un mums pat bija kopīgs brauciens, lai iepazīstot iepazītos ar situāciju uz vietas, kā norisinās sarunas starp Izraelu un Palestīnu, jo mēs budžeta komitejā nesam īpaši labi informēti par to, kas notiek rietums Sahārā. Uh, un kā tas skar ekonomiskus un uh, zvejniecības nolikum, nolīgumus, un tādēļ mums vajadzētu uzklausīt arī ārlietu komitejas viedokli šādos jautājumos. Un es ierosinātu par to runāt arī to nākošajā priekšsēdētāju konferencē un komiteju vadītāju. Tātad paredzēts ir 7. Uh, novembrī mūsu komitejā balsojums un uh, Un nākošais jautājums ir Horvātijas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā. Un šeit ir Jorāns Ferms atbildīgais par šo atzinumu. Tas ir atzinums ārlietu komitejai par Horvātijas iestāšanos. Kā jūs zināt, ir uh, Uh, pabeigt šis iestāšanās līgums, tagad tas ir ratifikācijas posmā un dalību valstīs, un Eiropas parlamentam jāsagatavo savus ziņojumus, un ārlietu komiteja ir nolēmusi sagatavot divus ziņojumus, viens par vienu par uh, Horvātijas pieteikumu, un otrs ir par to, kāda būs politiskā ietekme Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā, un tieši par šo ziņojumu mums jāsniedz ir atzinums. Uh, situācija ir tāda, ka mums būs jābalso par šo ziņojumu, lai eh, novembra beigās vai decembra sākumā notiktu balsojums plenārs sēdē. Ideja ir tāda, ka Horvātijā decembra sākumā būs parlamenta vēlēšanas, un šim parlamentam ir jāspēj uh, pieņemt lēmums par iestāšanos, un tad janvārī un februārī varētu notikt arī referendums. Un doma ir tāda, ka Horvātija varētu iestāties uz līdz 1. jūlijam 2013. gadā. Uh, ir uh, noticis pagājuši gadu kopīgs budžeta komitejas un budžeta kontrolas komitejas delegācijas brauciens uz Horvātiju. Tas bija ļoti veiksmīgs mēs esam centušies šajā atzinumā runāt tikai par ekonomikas un budžeta jautājumiem. Ir iekļaut arī kritika šajā atzinumā, jo ir jomas, kurās Horvātijai darbs jāturpina. Bet, bet šie trūkumi nav tik ievērojami, ka tie varētu apšaubīt mūsu atbalstu Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā. Pat bet mēs gribam norādīt, ka tad, ja mēs atbalstām tās iestāju, tas nenozīmē, ka viss ir atrisināts šajā valstī. Šeit trešajā punktā ir teikts par to, ka nepieciešams turpmāk modernizēt ekonomiku, uh, Uh, veicināt konkurētspēju un iztenot diversifikāciju, jo šī valsts ir pilnībā atkarīga no turismu, tai būtu nepieciešams diversificēt ekonomiku un piesaistīt struktūra fondus uh, šā mērķa sasniegšanai. Uh, vi, delegācija arī konstatēja to, ka bažas rāda uh, valsts administratīvā un absorpcijas kapacitāte. Uh, Eh, kad pirms iestājas eh, fondi kļūs par eh, struktūru fondiem un ir šaubas par valsts spēju pilnībā izmantot šo finansējumu. Jo ir pietiekams potenciāls centrālajā valdības līmenī, bet šis potenciāls ir nepietiekams reģionālā un vietējo pašvaldību līmenī. Un mēs secinām, uh, ka ir nepieciešams izveidot uh, īpašu finansējuma instrumentu, lai stiprinātu administratīvo un tiesisko rīcības spēju valstī vēl pirms tās iestājas Eiropas Savienībā. Tāpat uh, Schengenas finanšu instruments uh, ir nepieciešams, lai pastiprinātu robežu kontroli Kā jūs zināt, Horvātijā ir ļoti gara sauzemes robeža un ir uh, robeža ar Serbiju, Bosniju, Kosovu, Maķedoniju, kur un tas īpaši uzsver šā jautājuma svarīgumu. Tālāk uh, sastais punkts arī ļoti būtisks. Uh, šeit ir runa par cīņu pret korupciju akciju, ir daudz kas uh, veikts, ir um, uzsākta krimināla vajāšana pret uh, augststāvošiem politiķiem, bijušo premjerministru un vairākiem ministriem bet uh, tomēr uh, Horvātijā uh, korupcija ir problēma ne tikai augstākajā pārvaldības līmenī, bet visos līmeņos ir jāuzlabo cīņa pret korupciju. Un uh, ir jādomā par to, kā aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses. Bet līdz šim par laimi nav konstatēts nekādi krāpšanas gadījumi, kas iesaistīti Eiropas Savienības finansējumu, un tas ir ļoti pozitīvi. Un no 8. līdz 12. punktam, noslēguma punktam, Eh, runājot par daudzgadu finanšu schēmu un budžeta perspektīvu. Kad mēs eh, pieņēmām eh, šo pašreizējo budžeta daudzgadu finanšu schēmu, vēl nebija runa par Horvātijas iestāšanos un līdz ar to Eh, protams, pieeja ir tāda, ka ir jāpārdala budžeta līdzekļi, lai finansētu ho Horvātijas iestāšanos. Mēs tam nepiekrītam, jo šeit ir runa par lielām summām - simtiem miljonu eiro. Šeit nav, šeit nav runa par 10 vai 15 miljoniem, bet par simtiem miljonu. Un līdz ar to padomes nostājā mm, nav realistiska. Un šeit ir uh, runa gan par pašreizējo finanšu schēmu, gan it īpaši par nākošo finanšu schēmu. Un ir tā neērti teikt Horvātijai, ka jūs nesat pietiekami svarīgi mums, lai paredzētu jums vēl jaunu finansējumu. Iestāja Eiropas Savienībā, ka mēs, jūs varat iestāties tikai tad, ja mēs samazināsim citiem finansējumu un radīsim kādu naudu priekš jums. Uh, Tas uh, nav pareizi. Bet uh, tagad šī attieksme it kā ir mainījusies, it kā ir pozitīvāk kļuvusi, bet šeit nav uh, liels vairākums, kas to atbalsta. Un tātad 8.12. punkts norāda, ka ir jāpārskata daudzgad finanšu schēma un uh, jau no brīža uh, kad um, Eiro, Eiropas parlamentā parādīsies Horvātijas novērotāji, eh, Horvātijas novērotājiem jāpiedalās arī sarunās par daudzgad finanšu schēmu. Paldies! Man ir divi pieteikušies runātāji. Inga Grēsla vispirms. Paldies! Tas, ko Gorants teica, bija pamatoti. Gribēju runāt par tām problēmām, ar ko jau tagad cīnāmies Nu, kas notiek mūsu senajā mm, dalību valstī Grieķijā, korupcija, tur arī ir bieži vien, uh, nu, tādas uh, plašas dzīves saknes dzīnosi, un uh, situācija nav ideāla arī Rumānijā un Bulgārijā. Varbūt, ka komisijai turpmāk savus progresa ziņojumus vajadzētu rakstīt tā, tā skaidrākā valodā, nevajadzētu tur visu mēģināt tikai izpušķot komisijai vajadzētu rakstīt par konkrētu progresu, konkrētiem sasniegumiem. Piemēram, Horvātijā jāņem vērā, ka uh, tieslietu mm, jomā eh, neizpildītie, mm, neizpildītās saistības joprojām ir ļoti augstas. Un tad mums vajadzētu arī uzzināt konkrētus skaitļus, un eh, šīs neizskatītās lietas vajadzētu uh, atzīmēt. Un tas mums patiešām varētu daudz vairāk palīdzēt nekā šie izpušķotie puķainie teikumi. Tur varētu rakstīt par to, ka ir jāuzlabo mm, informācijas sniegšana progresa ziņojumos un, jā, piemēram, un nevienmēr progresa. Mm, nevienmēr var runāt tikai par progresu, protams, viņiem ir arī zināms regresvērojums, un tad tas arī tā jāatzīmē. Oui, de la même manière. Paldies, Inge. Jā, tā kā mēs pārbaudām bankas ar stresa testiem, arī valstis vajadzētu pārbaudīt attiecībā uz godīgumu un korupciju un izmantot nopietnākus kritērijus nekā banku stresa testos. Much, like Janski kundze, vēlos apsveikt uh, lieliskos priekšlikumus, Diemžēl man nebija pietiekami laika, lai iepazītos ar sekām, kāds būs budžetam pēc Horvātijas iestāšanās. Man ir tikai dažas piezīmes. Pirmkārt, no personīgā viedokļa vēlos paust cerību, ka Horvātija izveidos eh, racionāls administratīvās struktūras, kas ir nepieciešams Eiropas Savienības eh, fondu pārvaldīšanai. Un te es atbalstu Greslis kundzi manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka pastāv uh, nepie, uh, neatbilstošs izmantošanas risks. Uh, un es ceru, ka netiks, mēs neizmantosim pārāk daudz pagaidu līdzekļus. Jo pēdējo mēnešu laikā nav īpaši izpētīts eh, Horvātijas eh, iestāšanās potenciāls, un kā jau jūs minējāt iepriekš, te mēs runājam par ļoti lielu naudu. Ja, kad es būšu uzklausījusi citus kolēģus un būšu iepazinusies ar ziņojumu, varbūt es varēšu papildināt. Paldies. Vārds Bokroša kungām. Paldies, ļoti īsi. Pirmkārt, pilnībā atbalstu Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, lai gan Jerens kungs ziņojumā iekļautais atbilst patiesībai. Tad tas ir tikai viens solis, un priekšā vēl ir garš ceļš. Protams, ka šai valstī pastāv problēmas ar korupciju un uh, likumu varu mums ir, jāuz, mums ir jāpievērš uzmanība šīm problēmām, taču nav jāpievērš pārāk liela uzmanība, nav jāpārspīlē, lai nezaudētu līdzsvaru. Tātad mums nevajadzētu būt pārāk, pārāk pielēdīgiem attiecībā uz valstīm, kas jau ir Eiropas Savienībā. To es arī vēlētos atgādināt. Lai gan es piekrītu tam, ka tā ir milzīga nauda. Eh, Gorans, Goranam ir taisnība. Es tomēr eh, neteiktu, ka tai vajadzētu būt tādai jaunai naudai eh, visā pilnībā. Daļai tas varētu būt pavisam jauns finansējums, un daļai tas varētu, tā, tas varētu nākt no līdzekļu pārdales. Es nedomāju, ka tas nu, sūtītu tādus uh, slik, negatīvu vēstījumu jo Horvātija ļoti, eh, ļoti labi zina, kas notika divos pēdējos paplašanāšanās posmos. Tad tas nebūtu nenozīmē, ka mēs esam negatīvi noskaņoti. Un es nedomāju, ka tas negatīvi ietekmēs referendumu, kas drīzumā notiks Horvātijā. Diemžēl eiro krīzei uh, ir daudz lielāka negatīva ietekme uz horvātiešiem uh, Šobrīd eh, man ir tāda sajūta, ka liela daļa intelektuāļu Horvātijas sabiedrībā, kas ir pret eh, iestāšanos. Un tas, man liekas, ir daudz biedējošāk nekā tas, kādu vēstījumu mēs eh, nosūtīsim Horvātijai. Manuprāt, mūsu, mūsu vēstījumam jābūt ļoti saprātīgi formulētam. Paldies! Paldies referentam. Vārds referentam. Vispirms eh, Gres, eh, Gres, Greslis kundze. Es domāju, ka jūs mums varētu iesniegt grozījumu par eh, šo jautājumu. 27. oktobrī ir galējais termiņš, un jūs to varat darīt. Un es nedomāju, ka te mums pastāv viedokļu atšķirības. Tas pats attiecas uz Nīdinski kundzi. Kas attiecas uz Bokrešu kunga teikto, situācija ir pietiekami jutīga. Horvātijā pastāv bažas pār ekonomisko krīzi Eirozonā un Eiropā, un tas ir iemesls, kādēļ vēlos šajā ziņojumā izmantot ļoti līdzsvarotu pieeju un rūpīgi apsvērt, ko mēs sakām. Mums jābūt jāizturas kritiski, ka tam ir iemesls, tomēr, ja mēs izturēsimies pārāk kritiski, tad tam var būt ietekme uz situāciju Horvātijā, jo viņi ļoti rūpīgi pārbauda un apsver visu, ko mēs sakām un rakstām. Tad viņi seko notiekošajiem eh, katru dienu, un tās tiek atspoguļotas presē. Tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un tāds arī vēlos būt. Paldies! Paldies. Paldies, uh, Joran. Es atgādinu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 27. oktobris. Mēs pieņemsim savu atzinumu 7. novembrī un ziņojums tiks izskatīt 14. novembrī ārlietu komitejā un 1. decembrī uh, šis jautājums tiks uh, izskatīts plenārs sēdē. Kā Jorāns norādīja, ir svarīgi ievērot termiņus attiecībā uz uh, šo paredzēto iestāšanās grafiku mūsu draugiem Horvātiem. Un pēdējais punkts. Mēs atkal atgriežamies pie Barbaras ziņojuma. Viņa tiešām mums ir tāda galvenā koordinātore un ļoti jā, daudz strādā, un viņa mūs iepazīstinās ar diviem projektiem par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Viens ir Austrijas pieteikums, un otrs ir Grieķijas pieteikums. Vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti lakoniski. Mums ir jārunā par to, ka mēs uh, vēlamies šeit apspriest būtiski jautājumu, bet visi kolēģi, kas jau nobalsoja, ir devušies prom. Nu, kā mēs varam uh, apspriest tik būtiski jautājumu? Mēs te daudz runājam par uh, tuvināšanos pilsoņiem, bet kad uh, apspriežam pilsoņiem tik svarīgs jautājums, tad zālē, nu, te viena maza sauliņa palikusi. Uh, Es patiešām esmu nedaudz sarūktināta par to, ka uh, zālē valda tāda vienaldzība pret šo tik būtisko jautājumu, bet tagad runāšu par fondu izmantošanu. Mēs runājam par divu dalībvalstu pieprasījumu izmantot fonda līdzekļus, un īstenībā šīs valstis nav. Uh, maz svarīgāks par Franciju. Te mēs runājam par Austrijas pieteikumu, izmantot fonda līdzekļus, lai atbalstītu cilvēkus, kas ir zaudējuši savu, kas ir zaudējuši darbu, un mēs te runājam par transporta jomu, un tiek pieprasīti apmēram 3 miljonu 640 eiro. Tālāk, mēs runājam par Grieķiju, kur 642 e, cilvēki zaudēja darbu mazumtirdzniecībā. Un te tiek runāts par 2 e, miljoniem un 900 tūkstošiem eiro. Es nezinu, uh, vai kolēģi ir ļoti uzmanīgi iepazinušies ar dokumentiem, bet 20. oktobris ir termiņš, kad ir jāiesniedz grozījumi, tālāk 7. novembrī balsosim savā komitejā, un novembra plenārsēdē būs lielais balsojums. Paldies! Paldies referents kundzei, vai ir kādi jautājumi referentei par šiem diviem punktiem? Ja nav, tad labi. Tā, tagad es vēlos atgādināt, ka šajās divās lietās e, ir 20. oktobrs termiņš grozījumu iesniegšanai. Mēs apstiprināsim savu atzinumu 7. novembrī, un novembra plenārsēdē arī šis jautājums tiks izskatīts. Kolēģi, mēs esam ļoti labi pastrādājuši pagājušajā nedēļu un šonedēļ, un tas nozīmē, ka mēs beidzam darbu pirms 18.30. Tas nozīmē, ka gan tulki, gan līdzstrādnieki var būt brīvi un es apstiprinu, ka mūsu ceturtdienas sēde un nākošās pirmdienas sēde tiek atceltas. Līdz ar to mēs ietaupām divas sanāksmes un varēsim strādāt pie citiem jautājumiem. Es vēlos arī pateikties sekretariātam, kas ir ļoti daudz strādājis, jo bez sekretariāta atbalsta mēs nebūtu varējuši ievērot uh, šos termiņus. Līdz ar to sanāksme ir slēgta.